La séance est reprise. Atsākam sēdes darbu. Je voudrais vous rendre compte de la conférence. Vēlos jums pastāstīt par konferenci, konferenci, kurā vakar piedalījos. Man bija aicinājis komisārs Ettingers. Konference bija par Eiropas Savienības finanšu nākotni. Vairāki no jums arī piedalījās konferencē, respektīvi tajā panelī, kura laikā man bija jāatbild uz uh, sēdes vadītājas Nadijā Kalviņu jautājumiem. Varētu sacīt, ka vakar komisārs Ettingers konferencē apstiprināja to, ko viņš bija arī mums stāstījis mūsu komitejā. Proti, viņš apliecināja savu ciešu apņemšanos panākt vienošanos par daudzgad finanšu schēmu laikam no 2021. līdz 2026. gadam līdz 2018. gada pavasarim. Tas nozīmē, ka 2018. gada maijā komisija nāks klajā ar savu priekšlikumu daudzgad finanšu schēmu vairāk ministrijas ministri un četru Eiropas Savienības dalībvalstu vēstnieki bija klāt, un viņi mm, izteicās eh, ļoti cerīgi par pašu resursiem, par to, ka ir nepieciešams pārskatīt šī budžeta aploksni, tāpat, ka ir mm, jāievieš apropriācijas, maksājuma apropriācijas uh, uz tādiem tiem jautājumiem kā migrācija, drošība, aizsardzība, tāda aktuālajiem tematiem. Proti izskanēja cieša apņemšanās, tas izskanēja tā kā cerība pilni, taču man jāsaka, e, ka parlaments ir gatavs iesaistīties diskusijās, tad, ja tas jau no pašsākuma var piedalīties šajā darbā, īpaši Tāpēc, kā valsts valdība vadītāji stāsta, klāsta savu Eiropas Savienības nākotnes vīziju. Tā kā mēs vienojamies par to, ka budžets ir Eiropas Savienības projekts, tad skaidrs, ka ir jāapzinās arī šī projekta sekas. Runājot par pašu aploksni, komisārs ņēma vērā to, ka iespējams samazināsies resursu apjoms, ņemot vērā apvienotās karalistes došanos prom, kaut arī vēl nav zināms, kad tas būt, būs. Taču katrā ziņā no 2019. gada Lielbritānija vairs nepiedalīsies budžetā. <clears throat> Tā tad ir jāatrod veids, kā kompensēt šo zaudējumu. Viņš pieminēja, zinām, izdevumu samazināšanu, tāpat viņš minēja ka <clears throat> dalībvalstīm būt, būs jāmaina budžeta sadalījums. Katrā ziņā pēc iespējas drīzāk ir jāuzzina padomas nostāja. Būtu labi, ja pastāvētu sākotnēji vienošanās par Eiropas projektu, par Eiropas vīziju, un līdz ar to tad varētu arī pievērsties budžeta plānam pēc tam. Mums ir vajadzīga plašāka elastība, tomēr neļaujoties tam, ko devējam par budžeta galaksi, galaktiku, nepievēršoties tādiem budžeta instrumentiem, kas nebūtu neatvieglo Eiropas pilsoņiem Eiropas budžeta izpratni. Budžetam ir jābūt Eiropas pilsoņiem saprotamam. Ir zināms grūtības, kas ir jārisina Un tad, ja nav līdzekļu, tad ļoti grūti izmantot šos daudzos instrumentus, kas eh, būtībā izpaužas kā tāda kā budžeta galaktika, un tad arī budžeta kontroli īstenot ir grūti. Gazabās kundze arī bija, bija klāt, un varbūt viņa vēlas pastāstīt par savu iespaidu. Lūdzam, paldies priekšsādātāju pavisam ātri. jo jūs jau lieliski rezumējāt vakar pēcpusdienas sanāksmē, ja konferencē dzirdēto. Katrā ziņā tā sadara, kurā jūs piedalījāties, bija cerības dodoša valstu valdību priekšsēdētāji nāca klājā ar priekšlikumiem, kas visumā atbilst mūsu pieejai budžeta komiteja. Atzīšos, biju visnotaļ pārsteigta īpaši tad, ja paraugās uz tām valdībām, kas nav īpaši eiropeiski noskaņotas. Taču bija jūtama vēlēšanās apspriest eh, resursu un gaidāmo daudzgadus finanšu schēmu, lai saprastu, kurām prioritātēm pietrūkst līdzekļu. Man jāsaka, ka dodoties prom no konferences, es biju optimistiskāk noskaņota nekā tad, kad ierados. Rīta sarunās tika apspriesta kopējā lauksamniecības politika, kohēzijas un struktūra fondi. Tātad tika skatīti, skatīt šīs divas finansēšanas iespējas. Katrs ņēma skaidrs, ka mums jāpanāk vienošanās pēc iespējas drīžāk. Un, kā saka priekšstādātais, arī es uzskatu, ka jānodrošina tas, ka parlaments pēc iespējas drīzāk tiek iesaistīts šajās sarunās. Jā, paldies. Nākošais runātājs. Es atbalstu jūsu iespēju, man tāds ir, taču esmu mazāk pozitīvi noskaņos nekā Gārģis Zembāls kundze, ne tāpēc, ka viens no runātājiem bija mans valsts premjerministrs. Nu, katrā ziņā biju gandarīts, ka uzzināju, kāda ir politika, taču ministri izteicās pavisam konkrēti, viņa no konkrētām valstīm ir specifiskiem viedokļiem. Man gan ir žēl, ka viņi nebija ministri no tām valstīm, kas ir galvenie, galvenās maksātājas budžetā, un tad nostājas būtu atšķirīgs, bet, nu, labi. Katrā ziņā raudzīsimies šādā virzienā, un jūsu komentārs mm, es arī varētu rezumēt, ka mēs mūsu līmenī uzskatām ka būs laba sadarbība ar ministriem, <clears throat> nevis ar personālu. Mums patīk runāt ar personālu, taču tas nav lēmumu pieņēmējs. Es domāju, ka mums būtu jāturpina šādā pašā garā. Es zinu, ka nākošā konference notiks janvārī. Esmu dzirdējis, ka rīta <clears throat> sanāksmes daļa bija mazāk optimistiski, īpaši attiecībā uz kohēziju. Paldies! Paldies! Bēgis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos uh, pieminēt citu tēmu, proti uh, balsošanas procedūru šodien. Uh, balsojumi tiek noteikti īsu laiku pirms sēdes. Daudziem ir problēmas tajos piedalīties, jo katram no mums ir trīs līdz piecām komitejām jāapmeklē un citas aktivitātes parlamentē. Man šodien un rīt uh, vajadzētu būt eh, Ženēvā uz PTO sanāksmi, bet eh, tieši budžeta balsojuma dēļ es atcēlu šo braucienu. Un tas eh, sagādāja problēmas parlamenta administrācijai. Tagad arī vairāk citi kolēģi nevarēja PTO sarunās piedalīties šī balsojuma dēļ. Līdz ar to lūgums nākotnē varbūt tik svarīgus balsojumus, un šis ir tomēr svarīgākais. Uh, gada laikā. Varētu to ieplānot saulēcīgāk, caurskatāmāk, lai mums būtu laika grafiks pieejams e, jau iepriekš. Galu galā tas ir milzīgs izaicinājums. Mums paziņo nedēļu iepriekš par balsojumu, un tagad mums jāatceļ vispārējais e, šīs e, nepietiekami labas plānošanas dēļ Mm, varbūt varētu tā darīt. Nu, galu galā neaizmirstiet, ka mums ir eh, vēl citas lietas jādara. Un, eh, daudzas lietas ir vienādi svarīgas. Kaut arī, protams, eh, budžeta balsojums ir vissvarīgākais, kā es teicu, visā šajā procesā, un tāpēc es arī atcēlu braucienu uz Ženēvu. Esmu uzklausījis jūsu novērojums, un es arī paš, pats paužu pažas par to, ka mums bija grūtības uh, pielikt punktu darbu kārtībai un noteiktiem laikam, taču ir tāda tradīcija, ka pirmdienās, otrdienās un trešdienās, septembra pēdējā nedēļā, darbs tiek veltīts šiem tematiem, tad būtībā Šādi mēs veltām trīs dienas, jau vesels divus gadus. Mēs, mēs esam samazinājuši referentu un ēnu referentu priekšlikumu skaitu, taču galīgais uzaicinājums ienāca pārāk vēlu, diemžēl, un nākošgad pacentīšos, lai pēc iespējas drīzāk jums būtu darīt zināms šis grafiks. Sarvamā kungs lūdzu. Paldies priekšstādātāji! Es vēlos papildināt to, kas nu pat tika apspriests par laiku pēc uh, eh, 2020. gada, tātad par daudzgadu finanšu schēmu pēc tam. Es domāju, šai komitejai ir ārkārtīgi svarīgi apzināties, saprast, ka neskatoties uz to, ka šī ir vēsturiska iespēja Eiropas Savienībai un mūsu budžetam, ir jāsaprot, cik daudz optimisma katrā no mums ir. Mēģinot saprast, cik daudz katru no, katrs no mums ir optimists noskaņots pēc konferences vakar, nu, es daudz par to nevaru spriest, ir uh, budžeta guvēji, mēs zinām katrā ziņā, ka mums vēl būs jācīnās ar padomu, jo uh, <clears throat> vecie ieradumi ir grūti pārvarami. Mūsu pienākums ir darīt visu, kas mūsu spēkos, lai izveidotu Eiropas parlamenta viedokli, kas ir nepārprotams skaidrs. Citas iespējas mums nebūs. Tas arī viss. Un tas katrā ziņā atainosies atzinumā, kuru es pat labam sagatavoju budžeta kontrolas komitejas vārdā. Paldies! Sī. Paldies! Es domāju, ka mēs, es atvainojos, es tikai vēlos paskaidrot. Manuprāt, Gardija Zabalu kundze un es, mēs nerunājam par atšķirīgiem viedokļiem, bet te ir jautājums par saturu. Saturs ir būtisks. Vai tas bija reāls saturs vai nē? ir pirmās pazīmes, kas liecina par to, ka saturs gaidāms. Es domāju, šai ziņā jums ir taisnība. Šī ir iespēja, kas mums pavārusies. Un mums ir jāsaprot, vai tie ir tikai pozitīvi komentāri, vai tas te ir runa par saturu. Mūsu analīze bija tāda, ka mēs redzējām pirmos ziņnešus par saturu. Piemēram, norisinājās nopietnas diskusijas par pašu resursiem. Tā, tāda bija zīme, ko nu varam vakar. Tas ir kas jauns. Es saprotu, ko jūs teicāt. Tāpēc es eh, izmantošu šo iespēju paust savu viedokli. Bet šis ir tas elements. Paldies. Mais, si pouvons... Paldies. Ja mēs varam, ja mēs varētu izmantot ievērojumu darbu no paša resursi, tad tas nozīmē, ka mēs nebeigsim runāt par eh, neto ieguldītājiem un neto ieguvējiem bet eh, kopienas gars atbildīs mūsu ambīcijām. Šorīt koordinātori pieņēma vairākus lēmumus, proti nominācijas, jeb iecelšanas. Jans Gaļers ir iecelts par referentu par aģentūrām. Viņš gatavos atzinumu par Enisa regulējumu, ar ko atceļ regulu par informācijas un tehnoloģijas, informācijas tehnoloģijām drošības jomā. Eiropas tautas partijas uh, <clears throat> atzinuma sagatavotājs uh, eh, zivsēmniecības komitejas ziņojumam par zivs, zivsēmniecības iespējām. Turklāt ir arī paredzēta uzklausīšana par emisijām un pētījumiem. 2018. gadā būs uzklausīšanas kopienas finanšu plūsmas izvērtēšana saistībā ar migrāciju ES iekšienē. Pirmā uzklausīšana būs par migrācijas ārējiem a, aspektiem. Tālāk trešā uzklausīšana. <clears throat> aizsardzības, kopies aiz, aiz, aizsardzības politikas resursi ceturkārt Eiropas Savienības budžets un Parīzes klimata konferences vienošanās. Koordinātori ir arī pieņēmuši lēmumu par misijām. Pirmā misija dosies uz īrijas republiku februāra zaļās nedēļas laikā, tālāk aprīļa zaļās nedēļas laikā. Delegācija dosies uz Moldovu maijā uz Spāniju, Basku zemi, lai secinātu, kā tur tiek izmantots Eiropas finansējums, un tad jūnijā eh, Izrēlas uh, eh, un Palestīnas apmeklējums. Būs arī um, darbnīca uh, seminārs par finansējumu izmantošanu. Un tad mēs lūdzam mūsu tematiskajai nodaļai sagatavot ceturto pētījumu par kohēzijas politikas aizkavēšanos aģentūra varētu tad eh, panākt finansējumu, kas nāk par labu auguviem. Tad arī pētījums par nesamaksātām saistībām un tād vēl pētījums par Eiropas Savienības budžeta finansēšanas avotiem, kas nebūtu tikai paši resursi. Tas attiektos, piemēram, uz vīzas piešķiršanas gadījumiem, tad eh, labumu guvēji varētu gūt avans maksājumu, kas tad nonākt Eiropas Savienības budžetā. Šādu informāciju vēlējos jums sniegt. Jūs esat saņēmuši mūsu iepriekšējā sanāksmes protokolu, vai ir kādi novērojumi. Ja novērojumu nav, tad pieņem, ka protokols ir apstiprināts. Tagad pievērsīsimies darbam, ko veicam kopā ar budžeta kontrolas komiteju. Ir jānāk klajā ar secinājumiem par trialoga sekmēm ar mērķi atvieglot, vienkāršot finanšu regulas procedūru. Gresles kundze varētu tagad izteikties, un tad eh, koreferents Ašvort kungs vēlos mums vidū sveikt budžeta komitejas, eh, budžeta kontrolas priekšsenētāju. Viņas eh, panāktais darbs dažādi tika komentēts daudzies Eiropas Savienības dalību valstīm, valstīs. Val, Lūk, tad jums ir iespēja izteikties. <laughs> Paldies par lepniem vārdiem. Jā, šī ir ļoti īpatnē lieta. Trešā sanāksme atkal četras stundas. Esam aplūkojuši vēl 23 pantus, 62 līdz 84 trialogu tabulām. Tas ir atrodams. Pagaidām 64 eh, līdz 67 eh, panti ir eh, izskatīti par eh, publiski-privāto partnerību un par eh, vispārējiem nosacījumiem par finanšu spēlētājiem. Pagaidām mēs nevarējām vienoties par līdzekļu pārvaldīšanu, sadarbojoties ar EPO, par nacionālajām deklarācijām un par reģionālās politikas finansēšanu piesaistot FSI. Mums ir eh, vairākie noteikumi attiecībā uz veicināšanas programmam, to īstenošanu reģionālās politikas ietvaros. Tur arī nevarējām vienoties jautājums, kurš uh, var dibināt uh, eh, MT. Mēs uz to nevarējām atbildēt uh, par uh, izpildu varas uh, funkcionēšanu. Mm, un ārējiem ekspertiem. Uh, pagaidām arī nav skaidrība. 73. pants uh, vēl um, tiek skatīts. Uh, šeit īpaši svarīga ir veiktspēja, ko mēs atspoguļosim novērtējumā. Tad arī finanšu neskaidrības un disciplināru pasākumu ekspertu panelis. Par to arī vēl jārunā. Nākamais trialogs notiks Strasbūrā. Nākamnedēļ mēs runāsim par pirmo līdz uh, 84. Uh, pantiem, uh, lai mēs uh, par to visu atceramies, tad novembra sākumā paredzētas vēl divas sanāksmes, kas šobrīd tiek plānotas. Tad viens termiņš mums jāatceļ, jo tur sanāk kopā vairāki pasākumi. Un tagad par līdzekļu pārvaldību es ceru, ka mēs vēl atradīsim iespēju parunāt. Galvenais, ka E, diskusijas virzās uz priekšu. Paldies, Nešvort kungs. Priekšsādātāji pavisam īsi. Līdz referenti jau visu pateica. Atgādināšu kolēģiem mūsu sākotnējo nodomu. Mēs gribējām šos darbus pabeigt līdz šī gada beigām. Un, kā Inge uh, teicam, līdz šim jau 12 stundas trilogos esam pavadījuši un vēl pusi no šī um, dokumenta neesam izskatījuši. Tagad jau ir identificētas daudzas jomas, kura vienošanos pagaidām nav iespējama, un iestādēm jāveic milzīgs darbs, lai tas tiktu atrisināts, bet nu, pagaidām mēs tiešām neesam pat tuvu risinājumiem Es tiešām uzskatu, ka sākotnējo laika grafiku nevarēsim ievērot, bet tas nenozīmē, ka mēs necenšamies. Mēs darām visu, ko varam. Es paldies līdz referentei. Un, godīgi sakot, es arī pats esmu ļoti čakli strādājis un turpināsim tikpat čakli strādāt nākamnedēļ. Labi, lieliski. Paldies. Varbūt referentam būtu vēl kaut, kaut kas sakāms? Nē, tad eh, nākamais punkts. Eh, paldies eh, Ingai Greslī un Ričardam Ešvartam un dodu vārdu Monikai Holmējerei par nekustamo īpašumu politiku. Lielas paldies priekšsādātājiem. Pavisam īsi pirms iedziļināties balsojumā un pieņemt attiecīgus lēmumus. Ir uh, projekts, par kuru vēl nav sīkākas informācijas, runa tur ir par parlamenta informācijas biroju un Eiropas komisijas biroju Parīzē. 2018. gada sākumā vajadzētu, not, vajadzētu pārvākties jaunajā sākās, kuras Parīze maksās lētāk salīdzinot ar šie brīža izmaksām. Kāpēc jāpārvācas? Tāpēc, ka šie brīža ēkas nav pietiekami drošas veikt remontdarbus, līdz ar to ir steidzami nepieciešami. Un um, pagaidām Eiropas māja nevarēja atrast iespējas tikt galā ar šiem remontdarbiem laikā, līdz ar to tika pieņemts lēmums pārvākties uz pilnīgi citām ēkām. Mm, bet pagaidām tas arī viss, ko es zinu, un tik līdz saņemšu vairāk informācijas, paziņošu jums par to. Labi, paldies! Paldies, ka informējat par lietu attīstību un gaidīsim informāciju no jūsu puses. Vai par šo pārvākšanos uh, Parīzē ir jautājumi? Tad Eiropas delegācijas pārvākšanos. Ja nav, tad uh, mēs sāksim balsot. Es um, aicinu jūs sagatavot jūsu uh, balsošanas ierīces uh, un uh, varbūt izmēģināt arī balsošanas sistēmas. Uh, Paskatīsimies, vai viss darbojas, ielieciet kartiņas ierīcē, sākam balsot, izmēģinājuma reize. 31 balsotājs mums šeit ir zālē, nu jau 33 es redzu, 34. Trīsdesmit pieci. Jums, jums nav kartes, galvenajam referentam nav kartiņas līdzi. Nu, tad uh, eh, 36 un uh, eh, 3 nav kartiņas. Nu, labi, tad beidzam balsot. Nu, divas balsis mums pietrūkst, bet te neko nevar darīt. 2017. gada trešā iedaļa. Vai Geijer kungs jums eh, iesniegti kādu lūgumi? Nē, par citām um, iedaļām. Eh, mūsu referents lūdzu. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Lai ietaupītu laiku, es varbūt atteikšos no uh, komentāra. Ja mēs par šiem uh, uh, pārcelumiem jau esam runājuši, un es mm, esmu izskatījis pieteikumus par šiem pārcelumiem, un biju skeptiski noskaņots, bet tagad esmu pārliecināts. Nu, labi, nu tās ir tāds lakonisks kopsavilkums. Nu, labi, tad uh, painformēšu jums, jūs um, par pārvietojumu. Uh, Eh, pieprasījumi. Mums ir četri tādi pieprasījumi, un eh, ja neviens eh, nevēlas pieprasīt personāla balsojumu par šiem pārvietojumiem, tad budžeta komiteja pieņem šos pārvietojumus, attiecīgi modificējot sarakstu. Nu, tagad par uh, nekustamo īpašumu politiku došu vārdu Monikai Holmejerei. Uh, pastāstiet, ko jūs domājat par gaidāmo balsojumu šajā sakarā. Paldies sākumā. Es vēlos uh, painformēt uh, uh, par komisijas projektu Luksemburgā, ko es pagaidām neskatītu, ko, kura izskatīšana es atliktu mm, uz divām nedēļām. Runa ir par kādu ēku kura jāizmanto, jo Žana Monē ēka 2014. gadā mums bija steidzami jāatstā asbesta piesārņojuma dēļ. Tad eh, mēs esam sākuši izmantot eh, ēkas divi spārnā eh, blakus ēkā. Nu, savukārt, mēs Žan, Žana Monē ēkā runājam par vairāk par desmit tūkstošiem kvadrātmetriem. Uh, kas bija mūsu rīcībām, un šī pārējas situācija ir tāda, ka mums tur ir knapi 3000 kvadrātmetru, nav pietiekami daudz noliktavas telpu, līdz ar to mums tur nepietiek vietas, remontdarbi ir iekavēti, līdz ar to. Eh, pagaidām man ir vairāk jautājumu komisijai, un es vēlētos atlikt diskusijas, eh, pirms būsim saņēmuši atbildes no komisijas, jo mums ir vairākas noliktavas, eh, par kurām jāmaksā 6200 eiro mēnesī, bet juridiskās atbildības kontekstā mm, daži kolēģi nedrīkst izmantot šīs noliktavu telpas. Un kāpēc tas tā ir? To es vēlētos uzzināt no komisijas, jo galu galā runa ir par uh, iestādēm, uh, kas ir diezgan līdzīgas. Un tad uh, komisija saka arī, ka ārējos un iekšējos darbiniekus nevar izvietot vienā telpā. Uh, Un tāpēc mums būtu jāizmanto jaunas telpas. To es arī īsti nesaprotu. E, tagad ir daudz sūdzību par transporta izmaksām un personāla trūkumu. Mm, tagad mm, mēs vēlamies e, īrēt jaunas telpas, bet e, īrēšanas maksa ir ārkārtīgi augsta. Augstāk nekā visa pārējā ēka un to droši vien ietekmē arī transporta izmaksas. Par to es vēlētos aprunāties ar komisiju atsevišķi, un tāpēc es atlikšu šo diskusiju, vēlētos to atlikt uh, uz divām nedēļām, bet uh, pa to laiku varētu sagatavot uh, atzinumu. Ja atzinums nebūs jāizskata un nebūs jāpieņem, ja komisija, teiksim, izsmeļoši atbildēs uz visiem jautājumiem, nu tad mēs to neizmantosim. Bet, uh, Eh, tagad eh, izskatās, ka mums vēl četrus gadus jāgaida, pirms šī pārējais situācija būs atrisinājusies, un tas nu gan ir nepieņemami. Otra komisijas ēka. Ar to nav problēma. Šī ir ēka CDMA un B28 vienas ākas būvēšana uzsākta 2004. gadā, otra 2006. gadā. Nu, tur situācija ir ļoti pozitīva. 5,9 miljonu vietā um, mums būs jāmaksā 4,3 uh, miljonus. Tātad mēs maksāsim par pusotru miljonu mazāk, par 26% mazāk, un uh, par otru āko um, maksāsim nevis 4,1, bet 3,1 miljonu. Tātad um, mīnus 24% budžeta komitējā mēs uh, šādu ietaupījumu varam tikai sveikt. Tātad lūdzu jūsu piekrišanu abu šo āku izmantošanai. Labi, vai par to būtu jautājumi vai komentāri? Par āku Luksemburgā. Atliksim uz divām nedēļām šo diskusiju par uh, ēkām Briselē, uh, Šondemars uh, ielā un Beliarda ielā. Te mūs lūdz izteikties apstiprinoši, jo te ir uh, skaidri redzams ietaupījums balsam, paceļot rokas lūdzu, kurš ir par. Tātad lūdzu tie, kas, tie, kas uh, apstiprina, celiet rokas. Un tagad uh, pret. Un uh, kas atturas? Jūs nevēlaties ietaupīt. examen et plutôt vote. Sākam balsot par grozējumiem. Par Eiropas Savienības budžeta projektu 2018. gadam. Es atgādināšu, cik svarīga ir šī sanāksme. Arī, arī un rītdienas sanāksme. Ja mēs nevarēsim pabeigt šodien, mums būs jāturpina rīt no rīta. Runa ir uh, par 2392 uh, grozījumiem. Uh, runa ir par gan komiteju, gan grupu, gan atsevišķā deputātu sagatavotiem grozījumiem. Sigrid Morisons un Ričards Ešvards ir atbildīgi par šo balsojumu, lai intensīvi ķertos pie darba. Un es vēlos pateikties jau iepriekš kolēģiem, kam vairāki mēneši bija nepieciešami un vairākas rezolūcijas un daudzi darba dokumenti pieņemami, kas varēja pavirzīties uz priekšu ar grozījumu izskatīšanu un kompromisu sagatavošanu, kas šajā jomā tiešām nav viegls uzdevums. Ja vēlaties, tad sāksim balsot šādā secībā. Šodien pēcpusdienā Mēs balsosim par trešo iedaļu, komiteju budžets, piektā um, kategorija, administratīvās izmaksas un tad aģentūras. Pēc tam uh, kategorija 1A, kategorija 1B, kategorija 2, 3 un 4. Tad uh, īpaši uh, instrumenti un, un uh, Uh, atbalsta izdevumi, uh, tad um, es atgādinu, ka mums šodien jāpabeidz pulksten 18.30 maksimāli. Uh, rīt mēs pabeigsim balsot par trešo iedaļu. Ja kaut ko nepaspēsim šo pēcpusdienu ar maksājumiem, un tad atgriezīsimies pie citām, sekci, eh, pie citām iedaļām, pabeigsim pirmo iedaļu - parlamenta budžets. Bet pirms balsot Es eh, skatos referenta virzienā, eh, lai viņš neko mums nepārmet. Varbūt viņam ir ko pastāstīt par kompromisiem. Zikfrīds eh, Moresāns, paldies priekšsādātāji, paldies kolēģi, jauku pēcpusdienu vispirms, paldies par sadarbību visiem kolēģiem pēdējo nedēļu laikā. Ēnu referenti, politiskajās grupās, jūsu uh, asistenti, uh, sekretariāts, personāls, uh, budžeta komitejas darbinieki. Mm, rezultātā mums ir labs dokuments uz galda, kas izceļ parlamenta politiskās prioritātes, kas tika paustas gada sākumā. Un var arī apgalvot, ka šis dokuments atspoguļo to, ko no mums sagaida pilsoņi. Par ko mēs šeit runājam? Mēs izmantojam elastīguma noteikumus daudz gadu finanšu schēmas ietvaros, lai finansētu politiskās prioritātes, kā jau teikts iepriekš. Visu pirms mēs atceļam visus samazinājumus, ko ierosina uh, padome. Uh, ja mēs eh, piekristu šiem samazinājumiem un padomā vēlas mazāk naudas eh, MVU infrastruktūras projektiem, inovācijām, izpētei, eh, tieši tādām jomām, kas Eiropu padara spēcīgāku. Ja mēs tam piekritīsim, tad būsim nonākuši uz slidana ceļa un um, vājināsim Eiropas Savienību. Tātad mēs tam pretosimies un. Mm noraidīsim visus šos samazinājumus, īpaši visu, kas skar uh, izpēti un uh, inovācijas. Mm, ar šiem finanšu resursiem mm, tiek finansēti daudzi ļoti labi projekti. Turklāt komisija vēlas uh, Eiropas uh, solidaritātes um, kursu īstenot. Uh, pagaidām esam likumdošanas procedūras ietvaros. Uh, un tā pagaidām nav pabeigta. Tā kā te mēs nevaram sasteigt lietas. Līdz ar to mēs šeit vēlamies uh, atgriezties pie sākotnējā finansējuma attiecīgajām pozīcijām un tad skatīsimies, uh, ko darīt tālāk pēc likumdošanas procedūras pabeigšanas. Un te ir pāris tādu ļoti svarīgo projektu, bet uh, Mēs arī vēlamies uh, pretoties uh, visiem īsinājumiem EFSI. Uh, kategorijā 1A vēlamies par 143 miljoniem palielināt finansējumu. Mm. Tur šobrīd paredzēts 56 miljonu finansējums, 22 um, miljoni kosmē, 15 miljoni uh, Eh, izpētes padomei, eh, 10 miljoni Marija Curie eh, izpētei, daži miljoni Erasmus un 8 miljoni īpašiem gada pasākumiem kategorijā 1B. Daudz ko esam runājuši, daudz ko esam teikuši par jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Pagaidām jauniešu bezdarba līmenis ir pārāk um, augsts, un 223, uh, 233 miljoni, ko ierosina komisija. Uh, nu, tas ir tas, kas mums obligāti vajadzīgs. Un tagad um, mēs konstatējam, ka to ir par maz. Mēs vēlamies šo um, skaitli palielināt līdz 600 miljoniem. Otrajā kategorijā uh, vēlamies limitēt īsenājumus pie klimata izdevumiem. Uh, Vēlamies papildu 6 miljonus uh, uh, lauksaimniecības produktiem un 50 miljonus jauniem lauksaimniekiem, jo viņam jādod vairāk iespēju attīstīt savu biznesu uh, lauksaimniecības uh, jomā. Migrācija, drošība, migrantu krīzes pārvaldīšana, tas viss uh, ir mūsu prioritāte, līdz ar to trešā kategorija arī mūs ļoti interesē. Bet jābūt atbildīgiem, jo mēs runājam par nulles maržu trešajā kategorijā. Vēlamies stiprināt aģentūras, ja piešķirsim vairāk resursu aģentūram, to darbs būs efektīvāks. Un to var panākt ar papildu finansējumu. Eiropol 10 miljoni, JAS 6 eiro, just 3,1 miljons, um, lai nopietnāk risinātu migrācijas un bēgļu krīzi. Mēs palielinām finansējumu par 20 miljoniem uh, un iekšējiem uh, drošības fondam par 15 miljoniem. Uh, vēl plus 21 miljonus kultūras un uh, pilsonības lietām. Par ceturto kategoriju jāpieņem svarīgs lēmums, uh, vai turpināsim bēgļu uh, instrumentu. Par to pagaidām nav mm, vienošanās. Tas būs atkarīgs no diskusijas par Turciju. Te vēl valda nenoteiktība, bet uh, Neskatoties uz to, diskusijas jāturpina. Nepārsniegsim ceturtās kategorijas eh, maržu un ierosinām 120 miljonu palielinājumu eh, kaimiņattiecību politikai eh, dienvidos, jo tur ir visvairāk izaicinājumu. Plus 25 miljoni austrumu partnerībai, 35 miljoni vairāk Balkānu valstīm. Uh, lai atbalstītu stabilitāti reģionā un uh, vairāk izmantotu Erasmus programmu, tātad plus 26 miljoni, 2 miljoni turku kipriešiem. Tas ir ļoti svarīgi palīdzēt viņiem. Mm, situācija Kiprā paliek satraucoša, 25 miljoni CIA un 28 miljoni humānai palīdzībai. Esam runājuši ar referentiem par Turcijas finansējumu. Esam izlēmuši uh, ieklausēties uh, ārlietu komitejas um, ekspertu teiktajā. Nu, viņi saka visā, kas skar pozīcijas um, mm, par politisko um, attīstību. Tur ir jāsamazina finansējums, jo Turcija neievēro standartus, ko sagaidām Eiropā. Tāpēc politisko reformu pozīciju samazināsim par 50 miljoniem un uh, 30 miljonus ieliksim rezervē, eh, gaidot, eh, kad situācija tiešām mainīsies, kad uh, sāksies pozitīvas pārmaiņas. Signāls ir skaidrs, uh, šī nauda paredzēta vārda brīvībai, valsts nevalstiskajām organizācijām, pilsoniskajai sabiedrībai. Tātad šī nauda tiks attiecīgi apsarbēta. Runājot par citām aģentūrām, pavisam nedaudz izņemot tieslietu iekšlietu aģentūru, pavisam nelielu palielinājumu ESA 5,5 miljoni, piemēram. Jo šai aģentūrai tagad ir daudz vairāk pilnvaru. Priekšsādātājiem tik tālu uh, sadalot pa kategorijām. Tagad nepieciešams skaidrs mandāts no parlamenta šodien budžeta komitejā un oktobra beigās plenārsēdē, lai uh, padomi uzsāktu sarunas ar uh, skaidru mandātu. Par pilotprojektiem un uh, maksām apropriācijām tur arī sagatavot saraksts ar uh, komiteju grupu prioritātēm Es ceru, ka to visi varēs atbalstīt. Um, Liels prieks par šo um, gaidāmo balsojumu un paldies kolēģiem par skaidru sadarbību un um, skaidrs, ka vēl ir netrisināt jautājumi, bet ceru mums izdosies. Paldies, referenta kungs. Jūs tiešām aktīvi esat strādājis. Paldies arī par to, ka jūs mums precizējāt uh, par ko mēs šodien balsosim. Ašvart kungs par pārējām sadaļām lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu eh, pateikties kolēģiem komitejā, ēnu referentiem un viņu darbiniekiem par eh, smago darbu, strādājot pie kompromisa, eh, kuru panācām šajā sarunās. Es gribu atgādināt kolēģiem, ka nekad nav vienkārši panākt pareizo līdzsvaru starp pārējām sadaļām. Un gribu atgādināt, ka šā gada aprīlī šis parlaments eh, noteikta uz 2,3% mūsu pašu budžetu palielinājumu. Ņemot vērā inflāciju, es eh, domāju, ka tā bija atbildīga un saprātīga pozīcija, kuru ieņemt. Un tāpēc es ieteicu šai komitijai to ņemt kā mērauklu citām institūcijām. Un tomēr eh, savos priekšlikumos esmu identificējis trīs institūcijas, kurām ir papildus prasības, kas ir attaisnojams un arī nepieciešams. Un tāpēc eh, esmu piešķīris papildus finansējumu virs 2,3%. Tas ir Eiropas kopienas tiesa, eh, kur uh, ir eh, vajadzīgs papildus drošības pasākumu un arī tūkošanas finansējums ir vajadzīgs. Attiecībā uz Eiropas arēs darbības dienestu es um, reaģēju šī parlamentu piešķirtu prioritāti, proti izveidot strateģiskās komunikācijas struktūru vienību. Mans priekšlikums uh, tomēr nosaka, ka jānosdrošina budžeta disciplīna un ir jāietaupa uh, citur, eh, lai sasniegtu šo 2,3% palielinājumu. Un esmu identificējis eh, divas komitejas, kur esmu piedāvājis iesaldēšanu. Un eh, kopientiesas, jeb es tiesas gadījumā esmu ieteicis, kur varētu ietaupīt, un šie ieteikumi ir pieņemti. Uh, Runājot par revīzijas palātu, tad man jāmin, ka šeit balsošanas rakstā ir nedaudz kļūda. Mēs balsosim tikai vienreiz par šiem papildus trim miljoniem revīzijas palātai rezervē. Gribētu minēt arī to, ka esmu izvēlējies uh, sekot tradicionālajiem protokolam un respektēt tā saucamo džentlmeņu vienošanos, un tāpēc nemainīsim un nesamazināsim padomus budžetu. Es arī aizsargāju ombudu no tālākiem samazinājumiem un atjaunoju eh, datu aizsardzības uzraugu sākotnējo budžetu, lai viņi varētu pienācīgi uh, nodrošināt jaunās valdes funkcionēšanu. Un vispēcot gribēju tikai uzsvērt to, ka mani priekšlikumi ir kompromiss. Pēc iespējas esmu ņēmis vērā tos ieteikumus, ko sniedza citas grupas un komitejas. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka uh, Viņi ir devuši lielu ieguldījumu. Paldies viņiem par to, paldies par šo panākto kompromisu, un es ceru un es aicinu atbalstīt šādu saprātīgu priekšlikumu, kāds ir šis priekšlikums. Paldies! Merci, merci. Paldies, referenta kungs! Paldies arī ēnu referentiem par visu šo darbu, kas ļaus mums tagad paust savu viedokli par uh, šiem jautājumiem pilnīgā uh, skaidrībā. Tātad tagad sāksim balsot. Sāksim ar trešo sadaļu. Pār piekto izdevumu kategoriju, kur ir runa par komisijas budžetu. Mums ir divi apakšbloki. Pirmais ir detalizēts pirmajā pielikumā. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Otrais apakšbloks, kas ir uh, otrās tabulas pielikumā, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad uh, balsosim atsevišķi. Vispirms par uh, Olaf. Pirmais balsojums. Uh, Kurš par? 24008. Tātad kurš pret? Pārbaudīsim. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Izskatās, ka ir divi balsotāji, kas vēl nav izteikuši savu viedokli. Es nobalsoju. Bon, eh bien, skatāju. Tagad beidzam balsot. 20 pret 13 un 2 atturējušies. Pieņemts. Un tagad mums ir rezerve. Pirmā rezerve attiecībā uz Olāfu, kurš par? Pret. Kurš atturas? Pieņemts. Otrā rezerve par algām komisijas eh, dalībniekiem, kurš par, pret, kurš atturas. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 26 pret 10 par rezervi īpašiem padomniekam. Kurš par? Pret? Atturas? Norādīts. Trīs piezīmes. 01, 04, 02. Kurš par pret? Atturas? Pieņemts. Otrā piezīme par Eiropas kopējām tāpām, kurš par, kurš pret, kurš atturas pieņemts. Trešā piezīme 25, 01, 01, 3, kurš par, kurš pret, kurš atturas noraidīts. Tagad pāriesim pie aģentūrām. Mums ir trīs apakšbloki. Pirmais ir eh, pielikums, eh, pirmā tabula, kurš par, kurš pret, kurš attur, atturas pieņemts. Otrais apakšbloks. Tas ir otrā tabula, kurš par, pret, atturas pieņemts. Trešais apakšbloks. Tā ir trešā tabula, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad eh, balsosim atsevišķi par atsevišķiem punktiem. Ir virkne grozījumu. 04, 03, 11 līdz 03, 04, 14. Un tur ir uh, Runa par uh, to, ko uh, referents neatbalsta. Tātad mēs varam varbūt par šiem 20 grozījumiem balsot blokā. Neviens neiebilst, kuri ir tie, kuri vēlas balsot par šiem grozījumiem blokā. Labi, tad mēs esam izlēmuši, mēs balsosim kopā par šiem grozījumiem. Tātad, kurš ir par? Celiet roku kurš pret, kurš atturas, šie grozījumi ir noraidīti. Tagad pāriesim pie piezīmēm. Pirmā. Par to nevar balsot. 33.027 uh, uh, Eiropas institūts dzīvuma līdztiesībai. Tātad 33.027, kurš par, kurš pret, kurš atturas pieņemts. Tālāk 33.03.04 Eiropas eh, Savienības eh, tieslietas sadarbības eh, vienība, kurš par, kurš pret, kurš atturas noraidīts. Šur. Tagad 1A izdevuma kategoriju. Pirmais apakšbloks, kur ir runa par uh, budžetu. Kurš par, kurš pret, kurš atturas pieņemts. Otrais apakšbloks, kas attiecas uz uh, Eiropas solidaritātes korpusu. Tā ir otrā tabula, kurš par pret atturas pieņemts. Truša, trešais apakšbloks, trešā tabula, kurš par pret atturas pieņemts. Ceturtais. Te ir virsbudžeta projekta. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Piektais apakšbloks. Kurš par? Pret? Kurš atturas? Pieņemts. Tagad balsosim atsevišķi par punktiem. Mums ir virkne grozījumu, kas izriet no uh, šīm budžeta pozīcijām, un mēs varētu balsot blokā par šiem grozījumiem. Neviens neiebilst, kuri ir par šiem grozījumiem. Pret šiem grozījumiem, kurš atturas, noraidīti. Tagad ir 020201 uh, kompromiss. Tas ir 4. apakšblokā, kurš par, pret, kurš atturas. Šis kompromiss ir pieņemts un goja grozījums atkrīt. No 203.02, kur uh, ir uh, svītrojums, kurš par, pret atturas noraidīts. 0204, 0203, trešajā apakšblokā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Go, grozījums atkrīt. 04, 03, 01, 01, kurš par, pret pret atturas noraidīts. Un tagad eh, četri pārējie grozījumi. L'objet. Tātad mēs varam balsot blokā par šiem grozījumiem, kurš par, pret, atturas, noraidīti. 04, 03, 01, 08 kompromiss eh, pirmajā pašblokā, kurš par, pret, atturas pieņemts. Goja grozījums atkrīt. 0403-0203 mikrofinansējums un sociālā uzņēmdarbība par pret atturas noraidīts. 0802-01 kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts goja grozījums atkrīt 0802, nu, 3, kurš par pret atturas pieņemts. Grozījums 7034 eh, eh, atkrīt, kompromiss par trešo apakšbloku atjaunot pirms FC līmeni, kurš par pret atturas pieņemts. 35. goja grozījums atkrīt Euratom kodola sintēzi, kurš ir par, pret, atturas noraidīts. Kompromiss pirmajā apakšblokā, kurš par, pret, atturas pieņemts un goja grozījums atkrīt. 13, 12, eh, eh, kurš par, pret, kurš atturas, man šķiet, ka noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Blok 1. Tagad kompromiss, kurš atjauno kret, eh, saistības, kurš ir par, kurš pret, kurš atturas eh, pieņemts. 45. goja grozījums atkrīt. En blok. Tagad blokā balsosim. Kurš par? 15.02.03. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Noraidīts. 18.05.03.01. Kompromiss eh, trešajā blokā. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Tas ir pieņemts. Goe grozījums 7259 atkrīt. Et puis, nous avons de nouvelles. Un tagad mums ir jaunas uh, pozīcijas, kas tiek uh, radītas. Uh, bet par ko varētu balsot blokā no nu, 010206 līdz 240252, ja nav iebildumu, es ieteiktu balsot par tām visām kopā, kurš par, celiet lūdzu roku, kur ir pret, arī lūdzu celiet roku, un kuri atturas, noraidīts par rezervēm. 12.02.03 divi grozījumi. 12.02.03 zaļo grozījums, kurš par, kurš pret, kurš atturas, noraidīts, ekon grozījums 66, eh, 29, kurš par, kurš pret, kurš atturas, noraidīts, par uh, piebildēm. 0201 pozīcija. Pirmais grozījums, kas maina pozīcijas nosaukumu. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tagad vēl viens, kas attiecas uz uh, mikro, mazajiem un vidiem uzņēmumiem, kurš par, kurš pret, kurš atturas, noraidīts. Tagad uh, par MVU, kurš par, par MVU, uh, referentkungs, kurš pret, Imko 6650. Kurš par? Pret? Atturas. Tas ir pieņemts. No 203 no 1. Vienotā tirgus instrumenti. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. vienotā tirgus attīstība, budžets 45.20, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Budžets 45.21, par, pret, kurš atturas, noraidīts. 020304, IMCO 6652, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 0204, 0203, FEM 6401, kurš par pret atturas pieņemts. 0403, 0105, zaļie 8451, kurš par pret atturas noraidīts. 0602, 0101, TRAN 55, 80, zaļie 8471, kurš par pret kurš atturas pieņemts. Tran 5581 un zaļie 8470, kurš par pret atturas noraidīts. 0602-0102, zaļie 8472, kurš par pret atturas noraidīts. 08 pētniecība un inovācijas budžets 4522, kurš par pret atturas noraidīts. 08020202 pozīcija, FAM 6402 eh, par pret atturas pieņemts. No 208020302 NV 5412, kurš par pret atturas pārbaudīsim. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts 20 pret 15. 15.02.01.01, kult 6147 un uh, zaļie 8455, kurš par. Mēs balsojam par šo pozīciju, bet es pārlēcu vienai līn... Uh, pozīcijai, es atvainojos, atgriežos nedaudz atpakaļ, 13.03.12, MEMP 9002, kurš par pret, atturas, noraidīts. 15.02.01.01, ko tikko pieminēju, kult 6147 un vērt 8455, eh, kurš par pret atturas pieņemts. 15.02.01.02, kult 6148, kurš par pret atturas pieņemts zaļie 8456 bēgļu integrācijas stratēģija par pret atturas pieņemts. 33.02.03.01 uzņēmumu likumdošana un ir trīs grozījumi ar vienu mērķi, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par 1B izdevumu kategoriju. Mums ir viens apakšbloks, lai pārsniegtu uh, budžeta projektu, un to atradīsiet pielikumā, tā ir otrā tabule, kurš pār pret atturas pieņemts. Tagad Balsosim atsevišķi, bet ir virkne ar 13 eh, grozījumiem, kas eh, vēl svītrot eh, finansējumu samazinājumu formulējumus 040260 līdz 13.08.01 piedāvāja par to balsot blokā, ja neviens neiebilst. Kurš par šiem grozījumiem? Kurš pret? Atturas. Šie grozījumi ir noraidīti. Tagad mums jābalso par atsevišķām pozīcijām vai jaunām pozīcijām no 402.21 MEMB 9.000 grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 13.03.69. Divi grozījumi, EKR 83.50, budžets 45.19. Kurš par, pret, atturas, norādīts. Un tagad virkne grozījumu, kur ir diezgan līdzīgi, lai pieņemtu bēgļu pārmitināšanu un Romu integrāciju ar rezervi, kas ir no 5 līdz 10 procentiem. Vai jūs domājat, ka mēs varētu, un šeit es jautāju arī Grēslas kundzei, ka mēs varētu balsot par visiem kopā? Jūs piekrītat, ja? Labi. Paldies, ka piekrītat. Kurš par šiem grozījumiem, kurš eh, par, celiet roku, kurš pret, kur atturas. Šie grozījumi par rezervēm ir noraidīti. Tagad piezīmes. 040260 un eh, budžets 4628 Greslas kundzes grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Budžets 45, 52, gardie zabāli, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 04, 02, 61, budžets 46, 31, Greslas kundz, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Budžets 45, 54, gardie zabāli, kurš par? Pret. Atturas noraidīts noraidīts. 040262, budžets 4630, Greslas kundze, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Budžets 4553, Gardie Zabau, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 040264, GOE 7011, budžets 4667, eh, Viegas, plus, plus, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 040601, goja 715, budžets 4672, kurš par pret atturas noraidīts. S un D 7707 par nabadzību, kurš par pret atturas pieņemts. 13.03.17 eh, Eiropas reģionālā fonda pabeigšana. MEMP 901, lielās piekdienas vienošanās, kurš pār pret atturas noraidīts. 13.03.60. Budžets 46.01. Patvēru meklētāju uzņemšanu, kurš par pret atturas noraidīts. Budžets 46.02 par UNESCO vietām, kurš par pret atturas pieņemts. Ček. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim. 13.03.60.46.01 budžeta komitejas grozījums. Sākam balsot. Skatāju kļūt. Beidzam balsot. Noraidīts. 20 pret 16. 13, 03, 61. Budžets 46, 03. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Budžets 46, 04. Par. Pret. Atturas. Man šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. No tautas partijas ir viens par daudz. Kādam no tautas partijas ir jāizvelk savu kartiņu. Jā, tagad ir labi, tagad viss kārtībā. Pieņēmts 20 pret 16, pret 10 saka priekšsādātājs. Tagad 13.03.62, budžets 46.05, Greslas kundze, kurš par? Ā, jā. Kurš pret? atturas noraidīts. Budžets 4606, Greslas kundze, kurš par, pret, pieņemts. 13.04.60, budžets 46.07, Greslas kundze, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Anonsē. Tagad mēs balsosim. Priekšsēdētājs pārtrauc. sur la rubrique 2. Tad mēs balsosim par otro izdevumu kategoriju, pirmais subluks, kas atjauno um, maksājums, kas par, pret, atturas, pieņems. Otrais apakšbloks, kas ir vairāk par budžetu projektu, tas attiec uz pielikumu tabulu 2, kas par, pret, atturas, pieņems. Tālāk 05050599, GOE 7079, kas par? Pasaka. Nē, mēs nevaram balsot par visu kopā, saka priekšsēdētājs, jo tas ir uh, zemāk par aprocēm. Tā tad balsojam par 0502, 0599. Kas par? Pret? Atturs? Noraidīts. <clears throat> Tagad balsojam par vairākiem blokiem 05, 02, 09, 08. Šī pozīcija līdz 13, 08, 02. Kas par šiem grozījumiem? Lūdzu, balsojiet, paceļot roku. Kas pret? Kas atturas? Arī paceliet roku, noraidīts pozīcija 32.04 no 2 kompromisa grozījumi par otro bloku, kas par pret atturas ko grozījums 7.06.8 atkrīt. Atsevišķās pozīcijas vai jaunās pozīcijas 05.04, nu, 6.05, budžets 4673, kas par pret atturas. Šis grozījums ir noraidīts. 0502. Uh, Eiropas īrijas uh, pieņemšanas fonds, kas par pret atturs noraidīts. 07. 02. Kas par pret atturs noraidīts. Tagad piezīmes 05, 02, kas par pret atturas norādīts. 05, 04, agrī 62, 12, kas par pret atturas pieņemts. 05, 02, 11, 99, pužets 42, 43, kas par pret Mm, nav skaidrs. Balsosim elektroniski. <clears throat> Sākam balsot. 0502 1199 buč 42 43 par šo pozīciju. Balsojam. Visi ir nobalsojuši. Mm, viens vēl nav nobalsojis. Eh bien, le scrutin est clos. Beidzam balsot noraidīts 24 balsis pret 11 par lūdzu paceliet skaidru roku. 0, 5, 0, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 1 single payment scheme e FDD 8605, kas par pret un kas saturas noraidīts. Pozīcija 05, 03, 01, 1, 0. Basic Payment Scheme FDD 8610, kas par pret atturas norādīts. 05046001 nu, Promoting Sustainable Rural Development Budge 4600, kas par pret atturas pieņemts. Trešā izdevuma kategorija, pirmais apakšbloks, budžeta projektu kredīta atjaunošana eh, sīkāk pielikumā pirmajā tabulā, kas par pret atturas pieņemts. Otrais apakšbloks virs budžeta projekta sīkāk pielikums otrā tabula, kas par pret atturas apstiprināts, ja pieņems. Tagad atsevišķie balsojumi. 16.03.03 līdz pat 18.02.01.03. Eh, es domāju, mēs varam balsot blokā. Kas apsveicinīs šos grozījumus, lūdzu, parādiet to roku. Kas pret, paceliet roku. Kas atturas, paceliet roku. Šie grozījumi ir noraidīti. 23.03.01.02.01 nu, kompromiss par otro bloku. Izdevuma kategorijā 1A, kas par pret atturas pieņemts. Un ko ir grozījums 70.57 atkrīt. Balsojums par atsevišķiem balsojumiem par jaunajām pozīcijām 18.02.01.04 un Lībes 60.37, kas par pret pret atturas pieņemts. Tālāk pozīcija AMIF 18.03.01.01, 01.02.01.03.01.04, Lība grozījums 60.55, SND 76.58, Lība 60.56, SND 76.59, kas par pret atturas noraidīts. Tālāk pozīcija 33.02.01. Un pozīcija 33.02.01.02. Tas atbilst FAM grozījumiem 64.06. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk piezīmes. Pozīcija 09.05.01. Kolt grozījums 61, 46, 62, 76, 51 un zaļo grozījums 84, 58. Kas par? Pret? Kas atturs? Pieņems. Pozīcija 090505 ar referentu mutisko grozījumu. Poģi grozījumu 46, 17. Kas par? Pret? Atturas? Apstiprināts. Pozīcijas 16 no 16 no 3 no 1 no 4, kas par, pret, atturas, pieņemts. 16 no 3 no 1 no 3 budžets 4, 6, 19, kas par, pret, atturas, pieņemts. Pozīcija 16.03.01.04, AFCO 67.39, kas par pret atturas pieņemts. Pozīcija 16.03.04 kults 6111, kas par pret atturas pieņemts. Pozīcija 17.04.02 boč 4756 goja 7054, kas par pret atturas pieņemts. Pozīcija 17.04.04, kas atbilst NB54.5 Tas ir pirmais NV grozījums, tad pie 405, kas par pret atturs pieņems un gojas 7055 grozījums un budžets 4757 atkrīt. Pozīcija 18.02.01.02, budžets 42.05, <clears throat> kas par pret atturas pieņemts. Pozīcija 18.03.01.01, budžets 45.23, kas par pret atturas pieņemts. Pozīcija 18.04.01.01. Pirmais skulda grozījums 61.44, kas par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par šo pozīciju AFCO 67.41, kas par pret atturas pieņemts. Pozīcija 18.04, 01.02, AFCO 67.30. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Budžeta grozījums 47, 45.31, Consumption Preparation, kas par, pret, atturas, pieņems. 33, uh, 0401, bužišies 531, kas par pret atturas noraidīts. 33.02.02, divi grozījumi. Alde 7785, kas par pret atturas nu, pieņemts. Un otrais grozījums FAM 6408 un e, zaļo 8460 STEM Careers for Girls Gender Budgeting, kas par pret atturas pieņemts. 3302 no 302 vēr 8490 List of High Risk Jurisdictions, kas par pret atturas noraidīts. 330401 IMCO 6653 Digital Single Market, kas par pret atturas pieņemts. Bač 45.32 Consumer Knowledge More Detailed Objectives, kas par pret atturas pieņemts. Tagad mēs nonākam pie ceturtās izdevumu kategorijas, kategorijas, un tur ir četri apakšbloki, e, trīs apakšbloki. Pirmais atjauno maksājums, sīkāk ir pirmajā tabulā, kas par pret un atturs pieņemts. Otrais apakšbloks virs po budžeta projekta otrā, otrā tabula, kas par pret atturas pieņemts. Trešais apakšbloks. Zem budžeta un rezervu projekta. Trešā tabula pielikumā par pret atturas pieņemts. Ceturtais apakšbloks transfer of the EU Special Representatives sīkāk pielikumā 4. tabulā, kas par pret atturas pieņemts. Es domāju, ka atsevišķos balsojumos 0206, 07 mēs varam balsot bloka jo 19.03.02 nav jābalso, taču, ja piekrīt, tad balsosim par šiem grozījumiem kopā. Lūdzu, skaidri celiet savu roku. Tie, kas tagad ir pret, var paceliet roku, kas saturas, paceliet roku. Šie grozījumi ir noraidīti. 19. 0202 mums ir grozījums 72 69, kas par pret atturas noraidīts. Tad ir pač 4803, kas par pret atturas noraidīts. no 20.02.01 līdz 21.02.06. Es domāju, mēs varam balsot kopā. Tie, kas atbalsta šos grozījumus, lūdzu paceliet roku. Tie, kas noraida šos grozījumus, paceliet roku. Kas atturas, paceliet roku. Šie grozījumi ir noraidīti. 21.02.07.05. Šī pozīcija ar goja grozījumu 71.29 kas ir viens budžeta projekta, kas par pret atturas norēdīts. Un tad ir budžeta 44, 41 grozījums, budžeta 45, 10 un tad vesela virkne grozījumu, kas ir zem budžeta projekta, un tie tad būtu līdz pat 21. 0701. Mēs varam balsot blokā, kas par pret, <clears throat> kas atturas. Šie grozījumi ir noraidīti. Tagad kompromis grozījums 22.02.01.01, kas pārsniedz budžeta projektu 25 miljonu apjomā, kas par pret atturas. Grozījums ir apstiprināts. Un goja grozījums 72.71 tad atkrīt. Tagad, es domāju, mēs varam balsot blokā no 22, 02, 03, 02 līdz pat pozīcijām 22, 04, 01, kas par, kas pret, atveras. Šie grozījumi noraidīti. Tad ir kompromiss grozījums 22, 04, 01, 04 kas pārsniedz budžeta projektu par 16 miljonu 620 tūkstoši 837 eiro apjomā, kas par pret atturas pieņems. Un līdz ar to goja 72, 72 grozījums atkrīt. Es domāju, mēs varam blokā balsot par 22, 04, 03, 01 līdz 22, 04, 03, 04, kas par pret atturas norēdīts. 23, 02, 02 pozīcija. <clears throat> Tas atbilst goja 7056. Pārsniedzam budžetu, kas par pret atturas norēdīts. 23.03.02.02. Šāda ir pozīcija, goja grozījums 7059. Pārsniedzam budžetu, kas par pret atturas norēdīts. Atsevišķais balsojums par atsevišķām pozīcijām un jaunajām pozīcijām. 19.02.03, kas atbilst afiet 52.23 par jaunu pozīciju, kas par pret, kas atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Es skatāju, tu vēl. Sākam balsot. Es skatāju, klūp. Beidzam balsot noraidīts 19 vals, balsis pret 17 par. Piezīmes 13.701 pozīcija budžets 42.10, beigas kunga grozījums atsaugs 19.02.01, budžets 45.24 Beldera kolēģi grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 19.06.01, Alfred 52.20, TPP 80.23, Boģis 44.09. Kas par? Pret. Atturs. Pieņems. 21.02.01, Corporation with Latin America 9.58.57. Lai mainītu nosaukumu, kas par? Pret. Atturs. Pieņems Noraidīts. Focus on those most in need, kas par, pret, atturas, noraidīts. 21.02.02 Corporation was Asia 9. 59.12 ar atsevišķo uh, balsojumu pēc SND prasības. Uh, kas par pirmo daļu? Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Es atvainojos tiešām. Vispirms par 21.02. 02 par nosaukumu mainīšanu. Kas par? Pret? Un kas atturas? Noredīts. Tālāk par DV grozījumu 59.12 ir divas daļas. To pieprasīja SND grupa, kas par pirmo daļu balsojumu, kas par pret atturas Otrā daļa, pirmā daļa noraidīta. Tad balsosim par otro daļu, kas par pret atturas. Otrā daļa ir noraidīta. Tad ir baģis 45, 26 par to pašu pozīciju Freedom of Religion and Belief. Kas par? Pret? Atturas. Noraidīts. 21.02.039.58.58 par eh, nosaukumu maiņu, kas par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Par DV 58, 58, pozīcija 21, 02, 03. Beidzam balsot. Noraidīts. 19 balsis pret, 17 par. 21.02.04. Divi grozījumi, zaļo grozījums 8494 un budžets 4618. Eradicating polio, kas par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tā pati pozīcija 21.02.04, budžet 45.28, Protection of Vulnerable Groups antisemitism. Kas par pret? Kas atturs norādīts? Pozīcija 21.02.05, 9.59.13. Vispirms par nosaukumu māju. Kas par pret? Kas atturs pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 20 balsis pār, 7 pret. Otrais grozījums. Expenditure must fully respect DCI regulation poverty eradication. Kas pār? Pret. Lūdzu, skaidri celies ar roku. Kas ir par expenditure must fully respect DCA regulation? Kas pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Tu man debatē? Visi ir nobalsojuši? Šķiet, ka nē. Vēl viens balss trūkst. Beidzam balsot. Noraidīts 18 balsis uh, par, uh, pret, 17 par un viens balsotājs atturējās. Pardonnez-moi. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, taču man tika teikts, ka pozīcija 21.02.03 par budžets 45.27 freedom and of religion belief mēs nesam balsojuši. Taču, lai izvairītos no pārpratumiem, man gan likās, ka esam balsojuši, un viens balsoja pret, nu, labi. Nu, mēs neesam iekavējuši attiecībā pret darba grafiku. Grozījums, par kur tagad balsosim, pač 45, 28, ja nemaldos, jā, ja, saka priekšstādātājs. Ne? Nu, to jau, to jau mēs izdarījām. Tagad mēs par to jau nobalsojam. Bon, on vient. Bon, alors, on vient maintenant à la ligne 21. Tagad balsojam par 21.02.06 pozīciju, DV 59.14. Vispirms un par nosaukumu māju, kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīšu labprāt elektroniski, bet tomēr rezultāts būs tāds pašs, tātad noraidīts. Un tad improve, improve education system, kas par? Pret kas atturs norādīts. Pozīcija 21.02.07.03, DV 59.15 un vērt 84.62 Health Systems Social Protection Access to SRHR. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Tout le monde a voté? Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 21 par balss pret, 14 par. SMG 7553, Gender Equality, SRHR. Kas par? Qui est contre? Pret. Kas atturs noraidīts? FEM 6404, Gender Equality, kas par? Pret. Atturs noraidīts Pieņemts. Pozīcija 2102 no 704 958 63 vert 84 63 Trust Fund. Kas par? Pret. Kas atturas? Pārbaudīsim. Par scrutin électronique, le scrutin est... Balsosim elektroniski. Sure. Beidzam balsot. Noraidīts 23 balsis pret 14 par 21 no 2,075 pozīciju, pač 42,21, SND 75, 63, vērt 84, 80, pavats ir reduction, kas par, pret, kas saturs pieņems. Un Tad ir DEV 59.16 pēc SND grupas lūguma. Mēs balsosim par divām daļām. Pirmā daļa, kas par? Pret? Kas atvars? Pirmā daļa noraidīta. Otrā daļa, kas par? Pret? Un kas atvars noraidīta. Noraidīta. 21.02.08.01 FAM 64.05 Increased funding for SRHR fill gap left by Trump administration. Gaspar? Tas ir aktualitāte, jā? Ja? Nu, tas ir aktualitāte, atvainojuši jautājums, kas pret? S'abstient, c'est repoussé. Un kas atturas, norādīs. SND 7566 Increase Funding for SRHR, kas par pret atturas norādīts. Paģis 4518. 20% SMEs and Dual Education Institutions, kas par pret. Pārvaldīsim. Sākam balsot. Scrutin clos. Beidzam balsot. Pieņems. 14 bija pret 20 par. 21, 02, 09. 59, 17 prasīja par dalīto balsojumu no SMD grupas. Pirmā daļa par DV grozījumu 59, 17. Kas par? pret, at, kas atturas. Pirmā daļa ir norādīta. Otrā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, norādīta. 21.04.01, AFET 53.58, at least euro 15 million for actions in Turkey. Kas par?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 SMD pieprasa atsevišķu balsojumu par budžu grozījumu 4529 par pirmo daļu. Kas par? Kas pret? Kas atturs? Pieņems. Tagad par otro daļu. Kas par? Pret? Atturs? Noredīts. 22.02.03.02 pozīcija afet grozījums 53.51. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. SND 75.65. Kas par? Pret? Kas atturas? Norādīts. Pozīcija 22.02.04.01. The country Programs Regional Integration and Territorial Cooperation Office 5216 Alde 7793 Reconciliation in Western Balkans, kas par? Pret? Kas atturas? Pieņemts. Pozīcija 22.04.01.04, budž 45.30 against financing of hate, violence, terrorism. Kas par? Pret? Kas atturs noraidīts? Pozīcija 23.02.01, DV 58.92, SMT 75.56, VERT 84.81, Geo and Sectoral Balance. Kas par? Kas pret? Kas atturs? Pieņemts. Donc, je pense qu'on va pouvoir voter maintenant. Es domāju, ka varēsim nobalsot arī par ieņēmumiem un īpašiem instrumentiem. Mums ir jaunā līnija ieņēmumiem. Divi grozījumi. 771 budž 47, 73 par pret atturas noraidīts. Un Otrā sērija GO 770 e un eh, budžet 4772 par pret atturas. Šie divi grozījumi noraidīti. Par īpašiem instrumentiem, special instruments 040401 EGF. Grozījums budžet 4456 par pret atturas noraidīts. Nākamais, nākamie divi grozījumi pozīcija 13.06.01, ALDE 78.77 un budži 45.92, kur runa ir par kredītiem virs pozīcijas par. pret atturas abi ir tiek noraidīti. Līnija 40.02.43 Eh, rezerves eh, Eiropas globalizācijas fondam, budžet 4457, pirmais grozējums, lai eh, svītrot pozīciju par pret atturas norēdīts. Un otra grozījumu virknē 34 e un budžet 4267, e lai svītrotu skaitļus mm, summas par pret atturas norēdīts. Pozīcija 40.02.44 rezerves Eiropas uh, solidaritātes fonda budžeta 30.20 kompromisa grozējums, uh, ko iesniedzis referents. Par. Pret. Atturas. Mm, apstiprināts. Un uh, grozējums budžeta 40.25 atkrīt. Tieši tā kā Alde 7902, Reģija 6524 un Budža 4609. Piezīmes. Pozīcija 13.06.01, divi grozējumi, Alde 78.77 un Budža 45.92, teroristu uzbrukumu, ciet, uzbrukumos cietušie par pret atturas. Pieņemts. Tagad mums ir laiks, lai nobalsotu par sarakstu. kas skara pilotprojektus un uh, sagatavošanas darbus. Ja Visi piekrīt. Mums te ir bloks ar detaļām pielikuma. Ja pieņemts, tas skar visus pilotprojektus, izņemot tos, par ko balso atsevišķi un kas norā, norādīti zemāk par šo pielikumu, par pret atturas pieņemts. Un tagad atsevišķie balsojumi, kas norādīti zemāk, ar vienu mērķi svītrot vai nu pozīciju, vai nu skaitļus. Ko jūs domājat, referenta kungs, varam balsot blokā? Varam balsot blokā. Tā tad balsojam. Lūdzu, paceļot rokas par. Pret paceļot rokas. Un uh, tie, kas atturas, paceļot rokas tagad. Es domāju, ka tie, kas balsoja pret ar vairākumā, tātad eh, grozījumi tiek noraidīti. Žadīk. Tagad eh, es eh, signalizēju, ka galīgais balsojums saraksts par maksājumiem tiks sagatavots tikai šovakar, jo tas ir atkarīgs no balsām iznākuma par saistībām. Eh, rītdienas pēcpusdienas sesiju eh, varēsim anulēt. Tas, kas atliek izskatīšanai, droši vien būs izskatāms eh, īsā laikā rīta sesijas ietveros. Vismaz es tā ceru. Apsveicu jūs visus ar šo lielisko rezultātu. Lūk, cik veiksmīgs uh, balsojums. Paldies referentam, paldies līdzreferentiem un visiem, kas palīdzēja politiskajās grupās sekretariātā. Um, milzīgs paldies par lielisko darbu. Vai kāds vēlas pie dažādiem jautājumiem izteikties? Nē. Līdz ar to mēs pārtraucam darbu līdz uh, rītdienai pulksten deviņiem.